jūs varēsiet iepazīties ar vārdiem un uh, visām izmaiņām sēdes protokolā. Ja nav nekādu iebildumu, tad uh, šie cilvēki sāks darboties attiecīgajās komitejās vai beigs savu darbu attiecīgi. Trešdien es parakstīju deviņus uh, likumdošanas aktus, ņemot vērā 74. Eiropas parlamenta reglamenta pāntu. Uh, un eh, tas norisinājās eh, piedaloties koplēmuma procedūrā, tajā eh, līdzdalību ņēma arī padomas priekšsēdētājs. Jūs varat iepazīties ar visiem šiem likumdošanas priekšlikumiem arī sēdes protokolā.